Lūdzam, vakar sanāksmē, sanāksme ir atsākta. Tagad pievērsīsimies mūsu punktam, kas ir darba kārtībā. Komisijas paziņojums Eiropas Savienības tiesas 8. aprīļa spriedums attiecībā uz datu saglabāšanu. Vispirms es vēlētos dot vārdu komisārai Malmstrēms kundzei. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labvakar. Paldies par šo iespēju apspriest ar jums Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kas ir ticis pieņemts pirms dažām dienām. Komisija priecājas par to, ka tiesa ieviesus skaidrību eh, par šo direktīvu, kas attiec uz datu saglabāšanu spriedumā. Uh, ir uh, eh, ietvert arī daži uh, no kritiskiem izteikumiem, uh, ko komisija bija pieņēmusi pēc sava izvērtējuma un par ko mēs diskutējām Liba komitejā pirms diviem gadiem. Uh, tiesa nospriedusi, ka datu saglabāšanas direktīva nav saskaņā ar proporcionalitātes principu un ir nepieciešams vairāk garantiju. Citi jautājumi, par kuriem tiesa runā, ir piekļuve un nacionālo iestāžu izmantošana nopietna nozieguma definēšana, datu drošības eh, jautājums un tāpat datu uzglabāšanas eh, ilgums, eh, kā arī nepieciešami diferencēt um, šos datus atkarībā no tiem cilvēkiem, par kuriem ir aizdoms, ka viņi varētu būt izdarījuši kādu pārkāpumu attiecībā uz tiem, uz, uz kuriem šādu um, Šāda riska nav. Tiesa uzskata, ka datu uzturēšana kā tāda eh, nevēršas pret eh, pamatiesībām, bet tiesa uzsver to, ka ir nepieciešams ievērot proporcionātāts principu un noteikt striktus priekšnoteikums. Tā atzīst, ka eh, daži ierobežojumi attiecībā uz pamatiesībām varētu tikt pamatoti uh, piemēram, vēršoties pret nopietniem noziegumiem kā terorisms. No komisijas puses mēs jau esam uzsākuši izvērtēt to, vai ir nepieciešams nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, un eh, tādā gadījumā tas noteikti būs jāuzņems nākamajai komisijai. Tiesas spriedums uzsver to, ka mums ir nepieciešams ātri pieņemt datu aizsardzības reformu, un jo īpaši direktīvas priekšlikumu, kas attiecas uz uh, ties, tiesiskuma eh, iestāžu darbu. Paldies, un tagad vārds Vēberkungam. Gētē prezidents. Godātais priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Pirmkārt par pašu spriedumu runājot. Es domāju, Eiropas kopienu tiesas uh, spriedums liecina par to, ka Eiropa ir vēl mazliet paaugusies. Tiek lemts par uh, tad par tiesībām lemj Eiropas parlaments un uh, padome un ministra padome, bet uh, kopiena tiesa mūs kontrolē, ko, tiek uh, um, to starp kontrolē to, kā tiek aizsargātas mūsu iedzīvotāju tiesības. Un uh, tas ir tas uh, sūtītais signāls, un uh, šī attīstība ir vērtējama pozitīvi, to es gribētu uzsvērt arī nacionālajām uh, tiesām vajadzētu raudzīties uz šo signālu, tāpat arī Vācijas konstitucionālajai tiesai Kārlsroē. Mm, tas liecina par to, ka tiesas Eiropā ir funkcionālas. Tāpat uh, mums ir jāpatur acu priekšā pamattiesību hārta, mm, kas nāca komplektā ar Lisabonas līgumu, mm, tiesības uz dzīvību, uz cieņu, uz privāto dzīvu, uh, tiesības arī uz eh, personas datiem, reliģiju, viedokļu brīvība un citi punkti, par kuriem mēs kā eiropieši varam būt lepni. Tomēr, kolēģi, pastāv arī liela problēma. Proti, Eiropa ir pakļauta terora spiedienam, jo projām uh, Eh, šis terors eksistē, ir daudz bojāgājušo. Eiropā ir bijis daudz bojāgājušo, ir, ar terorismu ir eh, saistījušies likteņi, ģimenes, kas tikušas iznīcinātas, un valstīm ir pienākums iedzīvotājus no terora pasargāt. Tāpēc eh, es tautas partijas rakstījā skaidri sacīju, ka terora draudi joprojām eksistē. Terors mūsdienās tāpat kā agrāk tiecas izmantot visas tehniskās iespējas. Jūs jau varbūt zināt, ka sprākstviela Madridē tika detonēta ar mobilā telefona palīdzību. Eiropol izteikumi eh, par šo jautājumu. Manā valstī attiecīgo kriminālu struktūru izteikumi vēsta, ka dati ir ārkārtīgi svarīga informācija, un tāpēc politika šajā jomā ir jāpārskata. Šis ziņojums uh, Eiropas kopiena tiesa ir norādījusi, ka iedzīvotāju dati tiek saglabāti, un uh, komisijai uh, tuvākajā laikā vajadzēs nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, kas ietvers arī Eiropas kopienu tiesas apsvērumus. Uh, Eh, šie savienojuma dati, cik ilgi tie tiek uzglabāti. Mums ir vajadzīgs eh, kopīgs eh, minimālais uzglabāšanas laiks, ir vajadzīgas atbilstīgas definīcijas, ir jālem par kriminālajām sankcijām un ir vajadzīgas arī tiesiskās iespējas piekļūt datiem. Komisija amatā būs līdz oktobrim. Eh, komisārs savus spēkus netērēs vēlēšanu kampaņā, bet turpinās eh, Briselē pildīt savus pienākumus un varēs strādāt pie jauna priekšlikuma, lai varētu nākt klajā ar attiecīgu tekstu. Un pēdējais arguments, kāpēc ir vajadzīgs šāds eh, jauns teksts. Mēs neesam gluži bez regulējuma. Nacionālajie tiesība akti ir spēkā, un mēs vēlamies pasargāt iedzīvotāju datus ar Eiropas tiesībām, un tāpēc ir vajadzīgs arī Eiropas tiesiskais ietvers datiem, jo pretējā gadījumā mēs pieredzēsim to, ka katra valsts noteiks pati savus likumus, pati savus standartus, un tas nevar būt Eiropas pamattiesību aizsardzības interesēs. Tāpēc Tautas partijas grupa aizstāv pamattiesības, uh, un mēs uzskatām, ka ir vajadzīga šāda direktīva cīņai ar teroru. Paldies, Weber kungs! Vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu no Mērfī kunga? Paldies priekšsēdētājiem, paldies, ka pieņēmāt zilās kartas jautājumu. Jūs sacījāt, ka terors ir instruments, uh, Vai jūsuprāt, terors ir instruments arī jūsu grupai un komisijai un visiem spēkiem, kas vēlas apdraudēt uh, iedzīvotāju tiesības uz demokrātiju, uz privāto dzīvi un izmantot teroru kā aizbildināšanos, lai to darītu? Godātais kolēģi, neviens neizmanto teroru kā argumentu, lai kaut ko panāktu, bet. Uh, reizēm gadās, ka kolēģi, tāpat kā jūs, piemēram, ignorē terora briesmas, un eh, abi aspekti mūsu partijai ir svarīgi, gan pamatiesība aizsardzība, gan cīņa pret terorismu. Un tagad es došu vārdu Intveldes kundzei. Sorry. Atvainojiet, Morāēsa kungam uz divar pusminūtēm don't mind being confused with Mrs. Uh, Intervelt. Jā, es uh, varbūt saku līdzīgas lietas kā Intervents, tāpēc uh, jūs man sajaucāt ar viņu, bet. Uh, Eh, direktīva par eh, datu saglabāšanu tika pieņemta ļoti sarežģītā laikā. Mūsu grupas vārdā es apsveicu šo ļoti tālredzīgo spriedumu. Šis spriedums tika pieņemts tad, kad eh, terora draudi mm, realizējās, bet es domāju, ka ļoti svarīgi atcerēties, ka. Mm, mums ir jāatzīst, ka šis apdraudējums bija arī pirms sprieduma. Eiropas justīcijas tiesas eh, spriedums nozīmē, ka likumdošanā nav atrasts pareizais līdzsvers eh, starp eh, nepieciešamību pasargāt pilsoņus no mm, terora draudiem un aizsargāt viņus mm, no tā apdraudējuma, kas rodas šajā digitalizētajā pasaulē un cilvēku tiesībām un pamatbrīvībām. Spriedumā ir teikts, ka mēs nevaram vienkārši vienkārši uh, datus par uh, personām apkopot un saglabāt, um, jo šīs normas neatbilst pamatiesību um, pamatstandārtiem, iejaucoties cilvēku privātajā dzīvē. Tieši tādēļ šis eh, Eiropas um, justīcijas tiesas spriedums ir tik svarīgs. Eh, šajā spriedumā ir aizliegt masu izsakošana, kas ir pretrunā ar eh, cilvēku tiesību pamathārtu. Jebkurš šāds pamatiesību pārkāpums ir ļoti detalizēti jāpamato, ieskaitot arī smagu noziegumu definīciju un to sistēmu, kas tiek ieviesta, lai piekļūtu um, personas datiem tikai ar tiesas eh, spriedumu un lēmumu. Mums šeit Eiropas parlamentā šī ir iespēja vēlreiz pateikt padomē, cik svarīgi ir panākt vienošanos pār datu aizsardzības likumdošanas paketi, tīpaši direktīvu pār um, tiesību sargājošo iestāžu darbību. Eiropas parlaments jau ir noformulējis savu pozīciju un nākamais solis ir šīs likumdošanas pabeigšana un pieņemšana. Liba komiteja veica uh, izvērtēšanu, izmeklēšanu, sagatavoja rezolūciju pār um, masu uh, izsakošanu, un mēs vēlreiz esam norādījuši, ka ir jāturpina sarunas, lai um, Eiropas um, justīcijas tiesas spriedums tiktu īstenots. Paldies, un tagad vārds Intveltas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ļoti bieži padoma nav klāt tāpat kā šoreiz, un tas ir apkaunojums, jo tā bija padome, kas 2005. gadā izdarīja milzīgu spiedienu uz parlamentu, lai ļoti īsā laikā izdabūtu cauri likumdošanu, un mēs redzam rezultātu. Tā bija slikts, slikta likumdošana, slikts likumdošanas teksts. Es, mm, tomēr atturēšos teikt, es jau jums teicu, ka tā būs, bet es tā vietā teikšu, ka mums ir jāmācās no šīs pieredzes, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiesām ir jālabo mūsu kļūdas. Mūsu rīcība politikai ir jābūt tiesiski pamatotai un. Es domāju, ka Vēber kungs jūsu aicinājums pieņemt jaunu direktīvu par datu saglabāšanu ir pāregars. Es gribētu norādīt uz to, ka mēs esam gaidījuši gadiem reāli šīs likumdošanas izvērtēšanu, un dalību valstis nav spējušas sniegt nekādus pierādījumus tām, ka šī likumdošana ir padarījusi mūsu pasauli drošāku, Vēberkungs. Un tieši tādēļ šāda masīva datu saglabāšana tiek uzskatīta par nesamērīgu, un par to arī teikts Eiropas justīcijas tiesas spriedumā. Grib gribētu dzirdēt, ko komisāri domā un ko komisija um, domā par to, kā šī likumdošana ietekmēs nacionālu likumdošanu. Dīvaini, ka ja tiesa lemj un saka, ka direktīvas tiesiskais pamats ir nesamērīgs, tad kā nacionāla likumdošana, kas transponē šo direktīvu, var būt samērīga? Un ko komisija darīs? Vai komisija sāks reverso pārkāpumu procedūru, ja dalība valsts atteiksies atcelt nacionālu likumdošanu, ka tas ir Nīderlandē, jo Nīderlandē nav konstitucionālās tiesas, kas varētu pārbaudīt nacionālās likumdošanas atbilstību konstitūcijas normām? Vai ir iespējams iedomāties, ka šāda veida nacionāla likumdošana vienkārši paliks spēkā, ja dati, kas ir iegūti atbilstoši šādai likumdošanai, tiek izmantoti Eiropolā, Eiropola vajadzībām. Vai tas nozīmē, ka Eiropola pārkāp likumdošanu, likumu? Ko tad, ja telekomunikācija uzņēmumi atteiksies saglabāt eh, šos datus, kā to paredz nacionālā likumdošana? Es gribētu zināt, kādu ietekmi tas atstās uz citām programmām, kā PNR, SWIFT, Eurodac um, programma, kur informācija par uh, automašīnu reģistrācijas numuriem, jo patreiz komisija finansē nacionālās PNR sistēmas 14 dalību valstīs. Vai komisija piekrīt, ka varbūt šāds finansējums ir nelikumīgs? Un visbeidzot. Jā, Weber kungs, mēs gribām pasargāt savus pilsoņus, bet ar efektīvām tiesību normām, jo mums nav nekādu pierādījumu, ka datu saglabāšana izrādīsies efektīva. Vai komisija domā realizēt pilnīgi jaunu pieeju ar gudrākiem paņēmieniem, kā nodrošināt cilvēku drošību? Paldies, Intvelds kundz, vai jūs akceptēsiet zilo kartiņu no Weber kunga? Vēberkungs, zilās skatīts jautājums. Cienītā kolēģe, pirmkārt, eh, es eh, atbalstīju šo ziņojumu un eh, es palieku pie savu vārdu. Es uzskatu, ka šī direktīva ir vajadzīga, tikai jārod pareizais līdzsvars bet eh, man ir jautājums jums, un ja, jums, ja jūs nesaņemat jaunu komisijas priekšlikumu, un jūs nesacījāt, vai jūs to vēlaties vai nē, būs nacionālais juceklis, kas būtībā novedīs pie mazākas datu aizsardzības, un tas ir jautājums liberāļiem, vai jūs vēlaties jaunu priekšlikumu pamattiesību aizsardzībai un e, tiesas sprieduma izpildē, vai jūs to nevēlaties? Vēberkungs, es domāju, ka problēma ir gluži pretēji. Man šķiet ir nepieņēmami, ka dalība valstis neatceļ nacionālās tiesību normas, ja tās ir pretrunā ar pamatiesībām. Un tas, ko jūs sakat, ir politikas atmazgāšana. Jā, mēs gribam, lai mūsu cilvēki būtu droši un justos droši, un es atkārtoju to vēlreiz mums ir tiesību normas, kas ļauj to izdarīt, un es gribētu saņemt pirmos pierādījumus no jums, Vēber kungs, kurš atbalstat masīvu datu saglabāšanu, ka tas ir palīdzējis, un es aicinu komisiju sagatavot priekšlikums pilnīgi jaunai pieejai, gudrus likumus, kas ļaus pasargāt mūsu cilvēkus un respektēs vienlaicīgi arī pamatiesības. Paldies! Tālāk Sargentīnī kundze lūdzu. Danku, foršita. De afgelopen tien... Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo desmit gadu laikā mums ir bijusi arvien lielāka vēlme saglabāt šos datus. Mums būtu bijis nepieciešams dialogs ar tiesības argojušām iestādēm un uh, policiju bet pēc um, tiesas sprieduma tas vairs nav iespējams. Šī visa masveida uzraudzēšana ir jāpārskata, manuprāt. Nolīgums par pasažieru datiem ir kļuvis par nelikumīgu, un tas pats sakāms arī, ar nolīgumu, uh, arī par nolīgumu ar Kanādu, Austrāliju un Dienvidkoreju, kas pavisam drīz tiks noslēgts. Tāpat arī vairs nav atbalstāmi komisijas eh, centieni un arī manas valsts centieni saņemt datus par pasažieriem. Kas attiec uz SWIFT, tad mums jau šobrīd ir jāpārtrauc datu nodošana ASV. Saskaņā ar Snaudens sniegto informāciju šie dati tiek uzglabāti, un tas vairs nav iespējams arī. Um, Izlūk, izlūkošanas iestādēm ir jāievēro šie noteikumi. Mums ir jāmaina savu pieeju. Bet mm, ir pasākumi, kurus mēs varētu īstenot jau šobrīd, taču diem, diemžēl valdības tajā neieklausās. Tāpēc es vēlētos izteikt aicinājumu visām telekomunikāciju iestādēm uh, Lūdzu, pārtrauciet saglabāt datus par mūsu uh, komunikācijām. Valdības ir gluži vienkārši zaudējušas galvu, un mēs nevēlamies būt atbildīgi par to. U Iedrošināsimies sacelties pret to un izvēlēsimies privātumu un cīnīsimies pret šīm bailēm. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ēnas skundzei. Eiropas kopiena tiesas spriedums par datu um, Saglabāšana ir eh, spēcīgākais solis eh, iedzīvotāju privātuma aizsargāšanā pēdējo gadu laikā, un tas liecina par to, ka ir vērts Eiropas līmenī cīnīties par iedzīvotāju tiesību aizstāvību. Savas frakcijas vārdā es vēlos pateikties aktīvistiem no Austrijas, Īrijas un eh, citām Eiropas vietām, kas ir atbalstījuši šo tiesas prasību. Spriedums Eh, skar arī jebkuru citu konstitucionālo tiesu uh, darbu, tas uh, darbos un uh, kopiena tiesa skaidri norāda, ka nekas neattaisno uh, šo datu saglabāšanu, jo Eiropas iedzīvotāju pamatiesībās ir norādīts, ka nav saistības ar šo iedzīvotāju datiem un drošību, Weber kungs. Tā ir norādīta šajā spriedumā. Un eh, es domāju, ka jāpieliek punkts eh, šim drošības pasākumu ārprātam Eiropā un tās dalību valstīs. Uh, un jāpārskata šādu datu saglabāšana. Tas attiec uz Eiropolu, uz Schengenas divi informācijas sistēmu, Eirodak. Tāpat uh, pat uh, bēgļu dati tiek uh, saglabāti, kas pat liecina par rasismu. Tāpat jārunā par uh, pasažieru datu reģistru. Uh, Vai mēs eh, varam pateikt, ka nebūs Eiropas pasažieru datu reģistra? Pasažieru datu saglabāšana ir pret uh, Eiropas tiesībām. Eiropas tiesībās vairs tam nav pamata. Mēs aicinām komisiju uzņemties iniciatīvu un sākt eh, pārkāpumu procedūras. Uh, Eiropas iedzīvotāju izspiegošana ir jāpārtrauc, un šobrīd mums tam ir atbalsts. Eiropas iedzīvotāju masu novērošana ir pagātnē, un šobrīd mēs skaidri varam pret to nostāties. Naumi. Lielas paldies, un tagad vārds Foskungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, um, cienītā komisārs kundze. Eiropas kopiena tiesas uh, spriedums parāda, kādas tad ir um, personas datu glabāšanas iespējas, eh, tas eh, nosprauž robežas, bet es nevēlos pieņemt to, ka eh, mēs vairs nenonāksim pie priekšlikuma attiecībā uz personas datu uzglabāšanu Man tas nav pieņemams tāpēc, ka joprojām pastāv drošības sistēmas nepilnības, un tās arī uh, SWIFT dokumentos ir uh, pareizi atspoguļotas, un kāpēc tad pēkšņi šie drošības draudi vairs nepastāv un nepastāv Eiropas Savienībā? Uh, Es nevaru to pieņemt, jo bez tiesībām uz brīvību Eiropas pamatiesību hartas sastajā pantā ir pieminētas arī tiesības uz drošību, kā to konstatējusi arī Eiropas kopienu tiesa. Un um, noziedzības apkarošana nozīmē arī drošības radīšanu. Manuprāt, krimināla vajāšana ir dalību valstu uh, kompetence un daudzos tūkstošos gadījumu tā tagad vairs nav iespējama. Vai mēs tagad pāriesim uh, pie um, krimināla procesiem mūsu pašu izpildījumā, jo valstis uh, to vairs nedrīkst darīt? Un es uh, mani bažīgu dara tas, ka dalību valstis vairs nevarēs izmantot uh, attiecīgās tehnoloģijas, kas tām ļāva uh, veikt uh, kriminālu izmeklēšanu. Mums ir jādomā par augstu drošības līmeni, kas atbilst pastāvošajai realitātei. Te ir runa arī par mūsu iedzīvotāju uzticēšanos policijai, kriminālu struktūrām, tieslietu sistēmai kā tādai. Uh, Un uh, es nevaru akceptēt uh, pašreizējo nostāju, jo netiek ņemtas vērā arī upuru intereses. Mēs viņus būtībā atstājam vienus. Tāpēc no Eiropas kopienu tiesas ir vajadzīgs līdzsvars. Proti ir jāņem vērā gan iedzīvotāja intereses viņu datu sargāšanā, gan arī interesi izmeklēt kriminālu noziegumus. Uh, Tāpat eh, es arī negribētu skaidrot upuriem un izdzīvojušiem, kāpēc mēs neizmantojam visas iespējas krimināla nozieguma izmeklēšanai. Paldies, Paldies Vaskungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Tā kā mēs esam nedaudz iekavējuši, tad, jo tik uzdot vairāk zilās kartītes jautājumu, lūdzu uzdodiet tikai vienu jautājumu. Entvelts kundze, jums vārds. Cienījamais kolēģi Foskungs, eh, cienījamā EPP grupa, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības tiesai nerūp, ka tā nav domājusi par Eiropas pilsoņu drošību? Vai jūs lūdzu varētu mums, jā, es tik tiešām vēlētos atbildi uz šo jautājumu, vai jūs varētu arī pēc uh, astoņu gadu uh, eh, pieprasījumu, tad, tad vai jūs varētu pierādīt uh, to, ka tiek masveidā uzglabāti uh, eh, dati. Runa nav tikai uh, par telekomunikāciju datiem, ir vēl arī citi dati, kas tiek uzglabāti un kas nekādā veidā nav novērsuši terorismu uzbrukums. Paldies, un tagad vārds no Enskunses. Jā, mans jautājums ir līdzīgs. Ja jūs paraugāties um, šajā spriedumā 59. punktā ir skaidri norādīts, ka ar datu saglabāšanu uh, ir. Uh, Tur tiek apšaubītas iespējas ar datu saglabāšanas palīdzību izvairīties no terorisma, un to nesaku es, tas ir rakstīts šajā spriedumā, bet vai tas nozīmē, ka Uh, vispār dati vairs nevar tikt saglabāti. Pirmkārt, visi šie komunikācija dati un interneta dati nevar tikt apdraudēti, ja mums šo datu vairs nav. Un uh, tieši par to ir runa. Uh, Protams, ir iespējams veikt precizējumus vai kādus kontrolējošus pasākumus, taču, kad ir jānoskaidro, kas ko ir izdarījis, ne tikai eh, noziedzības profilaksē, bet arī krimināla nozieguma izmeklēšanā, tas ir svarīgi. Otrakārt, eh, runājot par kopienu tiesas spriedumu, Ir svarīgi likumi, kas koncentrējas uz pamata tiesībām un nevis uz to, uh, kā ar savām uh, idejām uh, spēlēs politiķi, ko ar šiem principiem varētu izdarīt. Paldies! Nākamais runātājs Lopes Sagilārs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājiem! Eiropas Savienības tiesa ir paziņojusi, ka šī direktīva nav savietojama ar tiesībām. Un kā jurists un Lība komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā, es uzskatu, ka tas ir apsveicams ziņas visiem Eiropas Savienības pilsoņiem eh, ne tikai juridisku apsvērumu dēļ, bet arī eh, sociālu un citu veidu apsvērumu dēļ, tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesas spriedums ir pilnīgi skaidrs. Eiropas Savienība Eiropas Savienības tiesa aizstāv pilsoņu tiesības un brīvību, un ja netiek ievērots proporcionalitātes princips, tad nav iespējama šādu uh, datu uzglabāšana. Masveida datu saglabāšana un pilsoņu uzraudzīšana nav savietojama ar Eiropas Savienības uh, pamatiesībām. Un īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesa, kā uh, atvesināto tiesību uh, instrumentu, izmanto šo te um, attiecīgo um, pamatiesību noteikumu. Eiropas Savienības tiesa aizstāv pilsoņu pamatiesības, un tātad tās ir apsveicams ziņas. Politiskā, sociālā un demokrātiskā līmenī. Tie, kas vēlas novil, nonivilēt Eiropu uh, kā tikai um, Eiropu, kurā tiek veidota monetāra savienība, vienots tirgus vai tikai un vienīgi ekonomiska savienība, tiem ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība nozīmē arī šīs te pamatiesības, kas tiek aizsargāts un nodrošināts pilsoņiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pirms 25. maijā paredzētajām vēlēšanām. Un mums ir pienākums aizsargāt šīs tiesības, tiesības uz privātumu, un pilsoņu tiesības uz komunikācijām, kas netiek uzraudzīts. Un nu, tas ir jādara ne tikai dalībvalstīm, bet arī Eiropas parlamentām, kā koplēmuma procedūras līdz, līdz dalībniekam. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet jums atvērto laiku, jo mēs esam iekavējuši nākamā runātāja Lutfords kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Tiesas spriedums ir izšķirīgs spriedums attiecībā uz eh, privātumu aizsargāšanu Eiropas Savienībā, un tas arī nosaka robežas attiecībās to, kas ir pieņemams eh, ierobežojot brīvību, nodrošinot eh, drošību. Un mēs par to esam diskutējuši ļoti ilgi, vismaz šos 15 gadus, kopš es esmu Eiropas parlamentā. Un šis jautājums pēdējo gadu laikā ir kļuvis arvien sarežģītāks, tad, kad runa ir par datiem tiešsaistē un komunikācijām kā uh, eh, liberāla demokrāte un nauda pārstāvēs strikti iebildu pret šo direktīvu 2005. gadā saskaņā ar Alda kolēģa Aleks Alvaro ieteikumiem. Un kā jau Sofija Entvēl teica, šis ir uh, klasisks piemērs uh, politikas atmazgāšanai. Un to izmantoja ne tikai um, padomas prezidentūra savulaik apvienotā karalista bija prezidējošā valsts, un tas bija Čārls Klārks, kam izdevās panākt šo pasākumu. Viņiem izdevās aizsargāt obligātu datu uzraudzīšanas sistēmu, mēs mīlētu parlamentā. Tātad, kas šobrīd notiek? Izdev, izdodas panākt šī likuma pieņemšanu Briselē. Un tas tik tiešām bija uh, piemērs uh, politikas atmazgāšanai. Eiropas uh, Savienības tiesas spriedums par šo masveidu datu uzglabāšanu, par katras personas komunikācijām šobrīd tiek uzskatīta par um, iejaukšanos cilvēku privātumā, un tas ir ārkārtīgi svarīgs solis. Dalībvalstīm steidzam ir jāpārskata nacionālā likumdošana, ko tiek ieviest eh, šī regula. Un es domāju, ka, eh, ja eh, dalībvalsts to nedarīs, tad to darīs dalībvalsts tiesas. Tas ir nepieciešams, protams, lai aizsargātu pilsoņus no terorismu, bet mēs nevaram uzglabāt datus, jo nav ne mazāko aizdomu par iespējamam likuma pārkāpumu. To ir teikusi arī tiesa. Mūsu tiesību ierobežošana, masveidā uzglabājot datus un pilsoņu izsakošanu. Un To nevar vienkārši pamatot ar cīņu pret uh, smagiem noziegumiem un terorismu. Jūs nevarat gluži vienkārši pieminēt terorismu un jūs nevarat teikt, mēs cīnāmies pret teroristiem, lai uh, pamatot šādu neproporcionālu uh, brīvības ierobežošanu. Es zinu, ka tiesa jau īpaši kritiski vēršas eh, pret eh, to, ka nav šādu tiesas eh, spriedumu pirms tiek uzglabāti dati. Tātad tiesa vēlreiz aizsargā pamatiesības un privātumu un un cerams, ka līdz ar to mēs esam pārtraukuši šo te pēdējo 15 gadu tendenci. Es um, ar nepacietību gaidu, nepacietību gaidu, kādu ietekmi tas atstās uz pasažieru datu reģistriem un SWIFT nolīgumiem. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar Eiropas parlamentu darbu šajā jomā, kas ir novēdz eh, pie jautājumu uzdošanas un izmeklēšanas attiecībā uz šo masveidu datu uzraudzīšanu Mēs pieprasām atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Runātā tiek pārtraukta. Paldies. Un tagad vārds Lunačeks kundzei. Ja, dank, Frau Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. 8. aprīļa šī gada spriedums, ko pieņēma Eiropas kopiena tiesa, uh, būtībā ir brīvības signāls Eiropas iedzīvotājiem šajā kontinentā. Eiropas kopiena tiesa, kā jau Sargentīnī kundze sacīja, ir nostājies pret iebiedētājiem un iestājies par pamatiesībām, un par to ir jābūt pateicīgiem. Es vēlētos pievērsties e, vēsturē, kāpēc šī iniciatīva sākās. 2012. gadā mans e, Austrijas zaļo kolēģis Alberts Steinhausers um, nolēma vērsties Austrijas konstitucionālajā tiesā iesniegt prasību pret datu saglabāšanu. Process ilga vairākus mēnešus un tika savākt vairāk nekā 11 tūkstoši pārakstu par šo iniciatīvu. Uh, Tā bija lielākā konstitucionālā prasība Austrijā. Austrijas konstitucionālā tiesa pieņēma skatīšanai šo prasību, un tā bija balstīta uz aspektiem, ko mēs šodien pārunājām, proti iejaukšanos pamattiesību sfērā, pamatojoties ar cīņu pret uh, kriminālu noziedzniekiem un teroristiem. Ir gadījumi, kad uh, šāds pamatojums ir izrādījies pamatots, taču um, šie atsevišķie gadījumi nepamato iejaukšanos mūsu privātajā sfērā. Eiropa, Austrijas konstitu, konstitucionālā tiesa vērsās um, Eiropas kopienu tiesā un uh, tā izvērtēja uh, šo datu glabāšanu kā neefektīvu un neproporcionālu. Ar šo uh, lēmumu datu saglabāšana tiek uh, pārtraukt arī nacionālā līmenī. Paldies, Veržjā kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Eiropas Savienības eh, tiesas anulētā direktīva tika pieņemta pēc uzbrukumiem Madridē un Londonā 2004. un 2005. gadā. Jā, terorisms un organizētā noziedzība nozīmē, ka mums ir jāuzsāk pasākumu, lai aizsargātu pilsoņus, bet ne jebkādā veidā. Eiropas Savienības tiesa ir atgādinājusi un pamatot to, ka likumdevējiem jāievēro brīvība un pamatiesības un principi šajā jomā, jo īpaši proporcionalitātes princips. Šī direktīva tik tiešām uzlika par pienākumu, kas nebija, eh, pienākumu, kas nebija proporcionāls telekomunikāciju sniedzējiem un internetu pakāpojumu sniedzējiem uz, uzglabāt datus gan par to, eh, kādā, kur, kad, eh, cik ilgi šīs komunikācijas ir notikušas, kā tehnoloģija ir izmantota un kur tas ir noticis. Tātad masveida datu uzglabāšana, kas ir tikusi īstenot, un mēs zinām pēc izmeklēšanas komitejas datiem, ka tā nav pareizā metoda. Policijas dienesti paši apgalvo, ka tikai um, mērķiecīga pieeja var būt efektīva, un tāpēc mēs cenšamies atrast uh, slaveno līdzsvaru. Nevalstiskās organizācijas savulaik jau to uzsvēra, tās nosodīja šādu pieeju, jo īpaši tad, kad mēs uzsākām transponēšanu nacionālajā likumdošanā, starp citu vairākas dalībvalsts ir atlikušas transponēšanu šo iemeslu dēļ un vairākas konstitucionālās tiesas dalībvalstīs uzskatīja šo direktīvu par nesavietojamu ar konstitūciju. Tiesa ir uzskatījusi, ka šī direktīva uh, nopietni iejauc uh, privātajā dzīvē un privā, privāto datu uzglabāšanā. Uh, vienlaikus apdraudot to, kā tiek izmantot dati, bez uh, tā, ka attiecīgās personas tiek informētas. Tiesa tikai vēlreiz uzsvēra to, ko mēs jau ilgi esam šeit teikuši parlamentā dalībās, kuras ir transponējuši šo direktīvu, tām ir jāanulē nekavējoties sava uh, likumdošana, jo uh, likumdošanai ir jābūt saskaņā ar tiesas spriedumu. Komisija ir teikusi, ka dažās jomās, ekonomiskajā jomā, piemēram, Um, būtu jāpiemērojas tiesas spriedumam. Tas pats būtu jādara arī attiecībā uz pamatiesībām. Es uh, ceru, ka tādējādi mēs pieliksim punktu šai tendencē, kur pazīstam pēdējo gadu laikā. Arī tad, kad tika pieņemts SWIFT uh, nolīguma un Safe Harbor nolīgums, kā arī nolīguma par pasažieru datu reģistriem, visi šie nolīgumi ir jāpārtrauc tieši tāpat kā visa likumdošana Eiropas Savienībā, kas apdraud šos, uh, šīs tiesības. Beidzot, Eiropas eh, Savienības dalībvalstīm ir jārīkojas saskaņā ar eh, saviem vārdiem. Ir nepieciešams respektēt Eiropas Savienības vērtības un cerēsim, ka mums izdosies iet šajā virzienā. With... Paldies, tālāk došu vārdu Kelīkungam lūdzu. Think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāatzīst fakts, ka Eiropas Savienībā tiesas ir neatkarīgas un var pieņemt spriedumu uh, pēc saviem ieskatiem, un attiecīgi mums tas ir jārespektē. Un šajā um, gadījumā mums ir jāpiemina vairākas, uh, vairāku valstu tiesas un konstitucionālas tiesas, un domāju, mums nevajadzētu būt sarūktinātiem, jo pirmā lieta attiecībā uz uh, šo uh, situāciju ir tas, ka mēs gribam nodrošināt, lai cilvēku pamatiesības tiek ievērotas. Mēs vienmēr runājam par to, ka ir nepieciešams ievērot cilvēktiesības un pamatiesības visā pasaulē, tad tas ir jādara arī Eiropas Savienībā. Šis spriedums mums norāda, ka cīņa pret smagiem noziegumiem nodrošinot sabiedrības drošību ir Šajā gadījumā Eiropas likumdevējs ir pārsniedzis savas pilnvaras un pārsniedzis samērīgumu principu. Uh, novedot pie tā, ka direktīva nopietni pārkāpj pamatiesības, kas nav pietiekami pamatots un nepārliecina, ka šī iejaukšanās personiskajā dzīvē notiek tikai tik tālu, cik tālu tas strikt ir nepieciešams. Mums ir jāraukās, lai likumdošana nepārsniegtu šos noteiktos limitus, šīs robežas, vai tajā pat laikā, lai cilvēki bū, varētu būt pārliecināti, ka dati par viņiem tiek saglabāti droši un ka tie, kam ir uzticēta tiesības sargājošā loma, to dara, ņemot vērā tiesas spriedumu. Paldies! Time, is... Paldies! Tālāk Gijom Kunz lūdzu. Madame la komisāra. Komisārs Kolins, cienījamie kolēģi, pēdējo gadu laikā mūsu eh, parlaments eh, vienmēr ir cīnījies eh, pret šo personu datu saglabāšanu. Ar šo Eiropas Savienības tiesas spriedumu pagājušajā nedēļā ir skaidrs, ka mēs neesam vienīgie, kas cīnāmies. Tiesa ir apstiprinājusi to, ka ir nepieciešams pamatot datu uzglabāšanu bet tā jau īpaši ir uzskatījusi, ka sistemātiska datu saglabāšana bez izņēmuma attiecībā uz komunikācijām um, un attiecībā uz visiem operatoriem un lietotājiem Eiropas Savienībā nav savietojama. Tas, ka nav um, garantija attiecībā uz datu drošumu un to, kā šie dati tiek izmantoti, ir īpaši smags uh, pārkāpums attiecībā uz privātumu. Um, Šīs dats, kas tika pieņemts 2005. gadā, protams, tika pieņemts pēc atentātiem, un Eiropas komisija savulaik mm, jau savā izvērtējumā bija runājis par eh, to, cik eh, lielā mērā šis, mm, eh, šis likumdošanas priekšlikums nav plaši pielietojams, un tātad nav pieejams, tā, pieņemams tas, ka šie dati tiek izmantot, un to dara jebkur, jebkur privāta iestāde. Solīdu likumdošanas priekšlikumu pieņemšana ir nepieciešama vairāk nekā kā jebkārt, lai nodrošinātu to, ka tiek atjaunot pilsoņu uzticēšanās Eiropas Savienības iestādēm. Uh, šis te NSA skandāls un citi ir pierādījuši, ka dati tiek izmantot uh, nepieņemamā veidā. Protams, terorisms un organizētā noziedzība ir ļoti satraucoši punkti, bet cīņa par tiem nevar notikt uz pilsoņu rēķinu. Eiropas Savienība kas aizsargā nevar būt tikai un vienīgi sauklis, un to mēs sagaidām no nākamās komisijas, kurai būs jānāk klajā ar jaunu dokumentu priekšlikumu. Paldies! And just now, Madam Vikstrēm. Paldies! Vikstrēms kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Eiropas justīcijas tiesa ir pieņēmusi spriedumu attiecībā uz datu saglabāšanas direktīvu, un šis spriedums ir viennozīmīgs. Uh, dalību valstīs transponētā likumdošana ir jāpārskata, un tādēļ dati, dati ir jāsaglabā tikai un vienīgi atbilstoši Eiropas justīcijas tiesas spriedumam. Personas datu saglabāšana, tas, kā tas notiek tagad, nav savietojama ar pamatiesībām un brīvībām, Es atbalstu Eiropas justīcijas tiesas spriedumu un tā viennozīmīgo dabu. Jā, mēs esam latiņu noteikuši ļoti augstu, kad mēs sakam, ka mēs garantējam pilsoņu brīvības, un Eiropas Savienības tiesai ir jādara tas pats. Tādēļ Tagad mums ir jāizmanto šī iespēja, lai uzlabotu likumdošanu datu aizsardzības jomā. Elektronisko datu saglabāšana ir jāveic tikai un vienīgi noziegumu gadījumos. Datus nedrīkst saglabāt, ja nav aizdomas par to. Un mums ir jāpārskata attiecīgā likumdošana dalībvalstīs, un dalībvalstīm ir jāņem vērā tiesas secinājumu un spriedumus, pārskatot nacionālo likumdošanu. Un visbeidzot, vai mēs pieņemsim direktīvu vai regulas, jo regulas ir tieši piemērojumams dalībvalstīs, kamēr direktīvas tiek transponētas nacionālajā likumdošanā. Process ir sarežģīts un ir jāsako šai transponēšanai un jāsako tam, vai direktīva tikus īstenot atbilstoši tam, kā iecerēts. Tādēļ domāju, nākotnē būtu vairāk jāstrādā ar regulām. Un gribu uzteikt to faktu, ka komisija ir gatava piedāvā atpakaļ atmaksāt Zviedrijai piespriesto soda naudu par šīs direktīvas netransponēšanu paredzētajā termiņā. Paldies par to. Paldies tālāk, Šliterkungs, divas minūtes. Nu Paldies priekšsēdētā. Es arī apsveicu to faktu, ka deviņus gadus pēc tam, kad es zaudēju balsojumā, pateicoties Eiropas justīcijas tiesai, es esmu ieraudzījis taisnīgu spriedumu, jo šī metode ir dārga, ilglaicīga, idiotiska. Desmit gadi ir palaisti vējā. Ja mēs būtu klausījušies tām, ko teica mm, datu aizsardzības speciālists, kurš ļoti kritiski izteicās par šo direktīvu, mēs viņu vienkārši ignorējām. Par laimi tiesu ignorēt mēs nevaram. Un tagad tikai gribu aicināt komisiju, lai tā sakot, lai visas dalību valstis ievērotu Eiropas justīcijas tiesas spriedumu un atceltu attiecīgās tiesību normas dalībvalstīs. Datu saglabāšanas metode ir pilnīgi neefektīva. Paskatieties Vācijas veikto pētījumu, iet runa par 0,0006% lietu, kas ir tikušas eh, atklātas pateicoties eh, šādai datu saglabāšanai. Un tas nozīmēs nopietnas mūsu privātuma pārkāpums. Eiropas justīcijas tiesa kritisē arī veselu rindu pamatprincipus, tā piemēram, megadatu a, saglabāšanu par ikvienu, par katru personu. Tie ir jūtīgi dati, un tas ir bīstami, jo šiem datiem ir iespējams piekļūt arī nelikumīgi. Tas pats attiec uz SWIFT, uz PDR, uz veselu rindu nacionālu likumdošanu, kā piemēram Zviedrijas likumdošanu par personas datu saglabāšanu. Mēs gribam aicināt komisiju uh, um, sakot tam, lai dalība valsts pārskatītu šo likumdošanu, kas tagad ir nelikumīga. Tā kā komisija lūdzu pasakiet mums, kāda ir termiņi, cik ilgs laiks jums būs vajadzīgs, lai panāktu šāds likumdošanas atcelšanu. Paldies. Tālāk Pauls Mērfīkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man šķiet, eh, šis tiesas lēmums nāk ļoti saulēcīgi. Visā pasaulē eh, cilvēki uzzina par masu izspiegošanu, izsakošanu kad cilvēki tiek izsakoti attaisnojoties ar cīņu pret terorismu. Es atbalstu Eiropas justīcijas tiesas um, spriedumu un es domāju, ka um, deputātu reakcija šeit ir ironiska, jo pirms astoņiem uh, gadiem tie paši, kas šodien apsveic šo spriedumu ar uh, Eh, ļoti lielu deksmi balsoja par minētās likumdošanas pieņemšanu pirms astoņiem gadiem. Dažādas uh, izspiegošanas programmas tiek izmantotas, tās izmanto telekomunikāciju kompānijas, kas izsako cilvēku telefonu zvaniem, e-pasta apmaiņai, un kam ir jāpateicas, kuri tad bija aktīvisti Eiropā, ieskaitot arī īrijā. Uh, kad eh, arī īrijas eh, tiesā tika iesniegt prasība apšaubot datu saglabāšanas likumdošanas tiesiskumu. Man ir prieks, ka taisnīgums ir svinējis uzvaru. Un tagad visām valstīm, kas ir pieņēmušas nacionālas tiesību normas, šīs normas būs jāceļ. Un, ja tās to neizdara, tad attiecīgi eh, šīs valsts ir jāsūdz tiesā. Mums ir jāraugās, lai šī uzvara tiktu arī īstenot un realizēta. Un tautas patīs komentāri un komisijas iepriekšējā pārstāvja komentāri ir uh, tiešām satraucoši. Komisijas uh, pārstāvs teica, ka viņi ir apņēmības gatavi cīnīties pret terorismu. Es nezinu, kā šie, šie komentāri sasaucas ar Eiropas uh, tiesas spriedumu. Vai jūs beidzot nebeigsiet cīņu pret terorismu izmantot kā attaisnojumu tam, lai iejauktos cilvēku privātajā dzīvē? Paldies tālāk, Vēdenholcer kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas kopiena tiesas spriedums par uh, personas datu uh, aizsardzību uh, ir saistāms uh, ar vēsturisku momentu personas data aizsardzībā. Un uh, Ir ticis uzskatīts ilgstoši, ka personas datu saglabāšana novedīs pie lielākas drošības Eiropas Savienībā, bet uh, tika konstatēts, ka personu novērošana un izspiegošana būtībā šo drošības situāciju tikai pasliktina un nav savietojama ar Eiropas tiesībām. Uh, Un saskaņā ar tiesneša atzinumu šī datu apkopošana pārkāpja proporcionalitātes un vēl dažādus principus. Mums šis jautājums ir nopietni jāskata, jāīsteno praksē šis tiesas spriedums un ir jāpiemēro individuāla diferenciācija par to, vai attiecīgajā gadījumā ir nepieciešama personas datu saglabāšana. Ir jāņem vērā Eiropas iedzīvotāju ties, tiesības. Tiesa arī aicināja pievērsties privātuma direktīvai, pasažieru datu saglabāšanas un SWIFT um, noteikumu atbilstības pārbaudai un darīt to nekavējoties. Noteiktos gadījumos būs nepieciešams pielāgot līgumus vai tos atcelt. Paldies, un nākamā runātāja ir Hiršas kundze. Dāmas un kungi! ir saglabāti miljoniem eiropiešu datu, kas kuram ir zvanījis, kas kuram ir sūtījis īziņas. Šie miljoni gadījumu um, bez attaisnojuma saglabāto datu par laimi tiem ir pielikts punkts. Uh, ik viens eh, šajā datu saglabāšanā, ik viens no mums tiek uzskatīts par aizdomās turamo potenciāli apdraudējumā, un tas nav pieļaujams. Es domāju, ka Eiropieši būtu pelnījuši atjauno, atvainošanos tieši par to, ka viņi gadu gadiem ir tikuši izspiegoti, un tas nav pieļaujami. Vēl šokējošāk ir tas, ka. Um, vēl viss ar šo tiesas spriedumu nav skaidrs. Weberkungs, piemēram, ir sacījis, ka ir vajadzīga jauna direktīva par personas datu uh, saglabāšanu. Weberkungs, tā tas nedrīkst notikt. Jūs nedrīkstat mūs turpināt iebiedēt ar noziegumiem un terorismu. Vācija ir labs piemērs. Vācijas uh, bijusi tieslietu ministre ir. Uh, sacījusi, ka uh, nostājusies pret šo datu saglabāšanu, un policija, esot paveikusi lielu darbu, nē, mums nav vajadzīga personas data aizsardzība ne nacionāla, ne arī Eiropas līmenī. Paldies, un tālāk vārds Sipels kundzei uz divām minūtēm. Paldies! Eiropas kopiena tiesa ir atsaukusi Eiropas direktīvu par personas datu saglabāšanu. Jā, valstīm vajadzētu pasargāt savus iedzīvotājus, bet brīvība un pamattiesības joprojām ir spēkā. Kopienu tiesa ne, nekritizē konkrētas detaļas, kā piemēram glabāšanas termiņus. Nē, tā vienkārši pasaka, ka direktīvā noteiktie mērķi nav attaisnojums personas datu saglabāšanai. Mums ir jāņem vērā nevainības prezumcija. Pēc kopienu tiesas sprieduma šķiet paliek tikai viens jautājums, vai komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, vai, un vai patiešām šī personas data aizsardzība ir aizvākta no dienas kārtības. Tāpat rodas vēl viens jautājums. Ja Eiropas uh, Direktīva nav sasaistē ar Eiropas pamatiesību hartu, kas tad notiek ar īstenošanu dalību valstīs, manuprāt, būtu tikai konsekventi apturēt visu nacionālo šo tiesību aktu izpildi. Un tas, protams, attiecas arī uz citām datu apkopošanas sistēmām, kā pasažieru vārdu reģistru, SWIFT un citām. Uh, Šo aktuālo debašu kontekstā par datu aizsardzību strādā slepenie dienesti, kurus mēs šo datu izmantošanā nemaz nevaram kontrolēt. Mums ir no jauna jāprecizē, kā mēs digitālajā laikmetā varam pasargāt pamattiesības. Mums ir skaidri jāpievēršas mūsu kopīgajām vērtībām, mūsu demokrātijas un tiesiskuma principiem. Eiropai arī šajā situācijā ir vajadzīgs jauns sākums. For... Paldies. Tagad mēs gaidām Gomešas kundzi, kad viņi ieņem savu vietu. Nē, tad, tad Gomešas kundze neizteiksies. Brīvā mikrofona procedūrā pirmais runātājs Tarabēls kungs. Madame la commissaire, monsieur le président. Komisārs Kunds, cienījamies priekšsēdētāja Eiropas Savienības tiesa ir norādījusi savā spriedumā, ka tā ir iejaukšanās uh, pamatiesībās un eh, personu privātumā. Un eh, šāda iejaukšanās ir jāierobežo. Es pilnībā tam piekrītu. Datu uzglabāšana bez pamatošanas, bez pamatojuma un cik ilgi vien tas lapatīgs, nav pareizi. Līdz ar to ir jāpārskata 2006. Eh, gada direktīva un arī tā likumdošana, kas ir smelsies ieva, ie, iedvesmu no šī dokumenta. Tāpat arī SWIFT un PNR tiek uh, eh, nepareizi izmantoti, neievērojot personu privātumu. Un tagad tik tiešām ir uh, jāapšauba šie nolīgumi, jo īpaši attiecībā uz ASV, kas eh, pēc labpatīgas izmanto šos datus un ar tiem manipulē. Datu aizsardzība ir ārkārtīgi nozīmīga, un mēs nevaram pieļaut to, ka netiek ievērot šīs tiesības attiecībā uz 500 miljoniem iedzīvotāju. Lielas paldies, un tagad nākamais runātājs Engstrēm kungs. Tak, Herr Talman. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas justīcijas tiesa ir atzīmējusi to, ka šī direktīva ir pretlikumīga un ka tā pārkāpt cilvēktiesības un ka tā ir jāceļ. Bet ir ļoti daudz nacionālo tiesību normu, ar kurām šī direktīva tikus transponēta, kas joprojām, diemžēl, ir spēkā. Komisāra Malmstrom, jūs esat atbildīga uh, par to, lai um, dalību valstis rīkotos, un ko jūs darīsiet, lai dalību valstis atceltu attiecīgās tiesību normas. Piemēram, jūs m, mm, pašs m, nu, valsts Zviedrija tāpat ir mm, pieņēmusi šādas tiesību normas. Ko komisija darīs, lai šādas tiesību normas dalībvalstīs tiktu atcelts pēc iespējas ātrāk? Tālāk SWIFT nolīgums. SWIFT nolīgums pārkāp tieši tos pašus principus, par kuriem Eiropas tiesa runā savā spriedumā. Megadatu saglabāšana. Uh, Tas ir pretrunā ar šiem principiem. Es esmu vairāk kārtīgi lūgusi komisāri Malmstrom apturēt SWIFT nolīgumu ar ASV. Paldies, un tagad došu vārdu Gomešas kundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, es nebiju gatava runāt, bet es tomēr eh, tagad eh, gribu izteikties par eh, to, ka Eiropas justīcijas tiesas spriedumam ir zināms konsekvences ne tikai attiecībā uz direktīvu, bet arī uz nacionālajām tiesību normām. Es ļoti ceru, ka komisija sekos tām, lai mm, dalība valstīs tiktu ievēroti principi attiecībā uz personas datu saglabāšanas um, apturēšanu un sekot tām, lai ASV garantētu cilvēku tiesības uz uh, privātumu un lai Eiropas eh, pilsoņiem būtu tiesības eh, protestēt eh, pret savu datu saklabāšanu. Paldies, un tagad došu vārdu komisārai Malmstrāms kundzei lūdzu noslēgumu komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies par šīm debatēm. Kā jau sākotnēji teica komisija, uh, um, ir apmierināta ar Eiropas justīcijas tiesas spriedumu, jo tā atspoguļo to pašu kritiku, ko mēs izteicām savā novērtējuma ziņojumā pirms pāris gadiem. Mēs izvērtējām šī sprieduma ietekmi, bet tam ir nepieciešams laiks, jums tas ļoti rūpīgi jāizvērtē ar mūsu juristiem. Bet dažas lietas ir viennozīmīgi skaidrs. Pirmkārt, kā jau jūs visi norādījāt? Šīs šī direktīva ar tās stāšanos spēkā ir uh, spēkā nēsoša. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas retroaktīvi un komisija ir veikusi atbilstošos pasākums, lai atsauktu prasību pret Vāciju un tādēļ arī Zviedrijai noteiktā soda nav tiks atmaksāta. No sprieduma tāpat skaidri izriet, ka nacionālās tiesību normas uh, uz tām šis spriedums tieši neatiecas. Katrai dalībvalstī pašai ir jāizvērtē, vai ir nepieciešams izmainīt savas nacionālas tiesību normas, un nacionālajiem likumdevējiem būs jāizvērtē, vai attiecīgā likumdošana pilnībā respektē pamatiesības. Tik izvirzīti jautājumi par PDR un SWIFT nolīgumu, kā es teicu, mēs ļoti rūpīgi izvērtējam un pārvērtējam šo situāciju, bet šķiet, ka nolīgumi pārēdz konkrētus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un attiecīgajā darba grupā ir Nacionālo personas datu aizsardzības iestāžu pārstāvju, bet kā es teicu, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tālāk runājot par Eiropas PDR direktīvu, ko komisija ir ierosinājusi un ko esam vairāk kārtīgi apsprieduši šeit parlamentā kopā ar jums, šie divi jautājumi nav salīdzināmi. Eiropas Savienības PDR direktīva uh, ņem vērā visas tās bažas un tos pamatprincipus, par ko runā tiesa savā spriedumā. Piekļūt datiem tiek strikti regulēta, datu izmantošana tiek ļoti strikti ierobežota, dati tiks izmantot tikai un vienīgi, lai cīnītos pret terorismu, pret smagiem noziegumiem un jebkādu citu personas datu izmantošanu citiem mērķiem ir strikti aizliegta. Kā jau es teicu, mēs jau uh, esam gatavi strādāt arī ar nākamo parlamentu sasaukumu pie um, attiecīgās PDR direktīvas, uh, kur varētu vēl striktāk noteikt šos tieskās aizsardzības um, līdzekļus. Un to uh, nodrošina arī Eiropas pamatiesība aģentūra. Kas notiks tagad, vēl ir pāragri teikt Vēber kungs, jo, kā es teicu, mūsu darbības ir ļoti rūpīgi jāapsver. Ja ja tiks sagatavots jauns direktīvas priekšlikums, tad tas tiks darīts ņemot vērā tiesas spriedumu, kā arī datu aizsardzības reformu, kas tik vai, eh, bieži tikus apspriest šeit. Varbūt atcerties, ka pirms pāris nedēļām mēs runājām par pēc Stokholmas programmu, un es teicu, ka mēs pārskatīsim datu saglabāšanas direktīvu, kas tika gatavota pirms tiesas spriedumu ņemot vērā datu aizsardzības reformas. Un ja būs, ja būs šāds priekšlikums par jaunu direktīvu, ņemot vērā to, ko teica tiesa, tad šis process notiks atbilstoši noteiktajai kārtībai, pilnībā iesaistot arī Eiropas parlamentu šajā procesā. Tas noteikti tādējā tiks garantēta šīs likumdošanas kvalitāte. Bet es, kā teicu, tas vēl ir pāragars eh, tāds eh, pieņēmums. Un paldies par šīm diskusijām, priekšsēdētāji. Komisārs Konze. Debates beidzām. Nākamais punkts darba kārtībā ir um, komisijas priekšstādā vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par reliģiju brīvību un kultūru daudzveidību. Vispirms došu vārdu Kurku Kulkas kundzam.